svarīgi ir aizstāvēt cilvēktiesības un demokrātiju visās valstīs un konkrētāk tieši Turcijā. Dārgie kolēģi, es vēlos uh, informēt jūs, ka es Tunisijas uh, jauktās uh, parlamentāras komitejas tikšanās kontekstā Muhameda Fadel Ben Obrana kungs šobrīd ir apciemojis eh, parlamentu, un es sirsnīgi sveicu viņu un viņa delegāciju, un es uzsveru, cik ļoti svarīga ir šī vizīte parlamentam. Procediamo ora. Turpināsim un pievērsīsimies tagad balsošanai. Pirmkārt par